Dear President, Atkal atsāksim mūsu sēdi. Iepriekšējās dienas uh, protokols un pieņemtie teksti ir pieejami. Vai ir kādi iebildumi? Izskatās, ka iebildumu nav. Tad līdz ar to ir apstiprināts. Tad tagad mums ir uh, liela iztaujāšana saskaņā ar 130. b pantu.